protams. Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Enna kungs, jūs vēlaties izteikties? Monsieur le Président. Priekšsēdētāji. Gribēju atsaukties uz reglamentu. Vakar tad, kad šajā parlamentā tika uzņemta metāla eh, rūpniecības pārstāvju delegācija, Divi no mūsu uh, kolēģiem tika pakļauti uh, agresijai. Tur bija jāsar gāzi izmantot un tā tālāk. Šie cilvēki tika pilnībā aplenkti, un tas viss bija tāds organizēts uzbrukums. Tie bija divi Eiropas deputāti. Es domāju, ka tāda veida darbības nav pieļams. Sociālais dialogs tā ir viena lieta, un tā rezultātā katram ir jāspēj izteikties pilnīgi mierīgā veidā. Danke, Herr Kollege, ich darf Sie. Paldies, kolēģi! Jā, var jūs informēt par to, ka šī parlamenta priekšādātājs ir informēts par šo incidentu un par to tiks runāts priekšādātāja konferencē. Un līdz ar to viņi cerams tad pieņems arī atbilstīgu lēmumu. Tas tiešām nožēlam, ka šādam incidentam bija jānotiek. Nohenen. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Vēl viens jautājums eh, par reglamentu, jā, lūdzu. Ja, kolēģi. You, Paldies, priekšādātājs saka Tāna kungs, es protestēju. Pirms daudziem gadiem es biju Korbet ziņojuma gadījumā atbildīgs par rakstisko deklarāciju. E, un man toreiz bija jā, jāiet, lūk, tajā laikā iznācu šeit plenārsēdē, tā bija pilnīgi uzvar tiem deputātiem, kas sēž aizmugurējās rindās, kas nav no lielajām uh, Eh, lielajām partijām. Un tagad esmu ielikts atpakaļ šajā mazajā nelielajā birojā bez kaut kādām debatēm tā tālāk. Es tam nevaru piekrist. Es domāju, tas ir milzīgs. Uh, milzīgs eh, satraukums, ka deklarācija parakstīšana atkal notiek kaut kādā kaktu kantorītī, tā kā tas bija pirms tam. Jā, priekšādātājs saka, turpina, mēs risināsim šo jautājumu priekšādātāju konferencē. Pēdējais runātājs, kas vēlas izteikties, lūdzu. Voorzitter, door mijn socialistische collega werd een opmerking gemaakt over de demonstratie. Paldies, priekšstādātāji. Sociālists kolēģis vakar nāca klājā ar, ar paziņām par ArcelorMittal demonstrāciju. Ceļā atpakaļ savu viesnīcu es redzēju, ka tika nodarīti zaudējumi Strasbūras pilsētas īpašumam, un par to pauž nožēlu. Ja demonstrāti šā rī, rīkojas, tad tas ir nepieņemami. Es jau teicu, es jau teicu, kolēģi, ka šis jautājums priekšādātāja konferencē tiks apspriests. Par to ir saņemta informācija, un tad tālāk attiecīgi parlamenta priekšādātājs kopā ar grupu priekšādātājiem pieņems lēmumu un attiecīgi rīkosies. Līdz ar to sāksim balsošanu. Pirmais mūsu darba kārtībā ir Davida Kazas ziņojums. Traskovski, 767. 76. 767. vieta. Pēdējais, pēdējais runātājs pirms balsošanas. Lūdzu, kolēģi. Jā. Uno degli obiettivi del Parlamento Priekšstādātāj kungs, viens no Eiropas parlamenta mērķiem ir e, rūpēties par minoritāciju, mazākuma tiesībām. Man šķiet, ka šai parlamentā mums ir minoritāte tie, kas smēķē. Šiem cilvēkiem ir jāparedz īpaši smēķēšanas telpa, kuru tad cilvēki varētu izmantot. Jā, tālāk pāriem pie kādas kunga ziņojuma, balsošana. Vispirms nominālais balsojums. Sākam balsot, kolēģi. Beidzam balsot. Pieņemts. Ziņojums pieņemts. Līdz ar to nonākam tālāk pie Ferēras kundzes ziņojumus, un šeit virkne būs arī personāla balsojumu, tāpēc sagatavotiet kartiņas. Polsāt kungs. Es nobalsoju, bet nekas nefunkcionē. Jā, ņemam vērā, saka priekšsēdētājs, un tagad lūdzu Ferēra ziņojums. Pirmais punkts. Sākotnējais teksts. Kas ir par? Kas ir pret? Noraidīts. Tālāk. Jāpārbauda. Labi, pārbaudam. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, atvainojiet, pieņemts. Otrais grozījums divās daļās. Personāla balsojums sākam balsot. Apstimulis. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Atkrīt. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, sestais punkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 15. grozījums. Nav personāla balsojums, tāpēc arī balsojam ar rokas pacelšanu par. Pret. Atturas noraidīts. Tāpēc arī sākotnējais teksts divas daļas - personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais uh, punkts, 16. grozījums, personāla balsojam, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās ar roku par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 11. punkts. 21. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 20. punkts. Sākam balsot, oriģināla teksts. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. punkts divās daļās par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas atturas pieņemts. 17. grozījums. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Divdesmit ceturtais punkts, astoņpadsmitais grozījums par Ah, sākam balsot. Atvainojiet, sākam balsot. Uh, personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, apturas, pieņemts. Otrā daļa personā balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par 28 punktu. Personāli balsojam, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 33. punkts. Nomināli balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums ir atsaukts, līdz ar to 36. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par A apsvērumu punktu ar roku, kas ir par. Pret. Atturas. Noraidīts. C apsvēruma punkts, desmitais grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Oriģinālais teksts ar roku par pret atturas pieņemts. F apsvērumu punkts par pret atturas pieņemts. Apsvērums G par pret atturas pieņemts. Uh, apsvērums ja pirmā daļa par pret pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kā divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. L apsvērama punkts personāla balsojums. Tas ir 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tāpēc tagad oriģinālais teksts, kas ir par pret, atturas, pieņemts. N apsvērama punkts 12. grozījums par, pret, atturas. Šeit jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. D. Apsvērumu punkts 13. grozījums par, pret, apturas pieņemts. Apsvēruma punkts Y par, uh, balsojums par personāla balsojumu, sākam balsot 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu punkts AB par, ar roku par, pret, kas atturas, pieņemts. Apsvērums AD divās daļās, pirmā daļa par, ot, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Jauns pielikums viens, tas ir sestais grozījums, kas ir par ar roku. Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, noraidīts, saka priekšsēdētājs, atvainojiet, noraidīts. Jauns priekšlikums Septītais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noreidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad varam balsot par kopīgo tekstu ar grozījumiem. Balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. un ar grozījumiem ziņojums ir pieņemts. Un tālāk līdz ar to nākamais ziņojums, par kuru jābalso. Lūdzu, referente, Ferēras kundze. Sr. Prezident, Sr. Prezident, karš kolēgas. Priekšādā tā godātie kolēģi. Šis ziņojums bija ārkārtīgi nozīmīgs. un tur tik runāts par to, ko parlaments vēlas pateikt komisijai un padomēji attiecībā uz ekonomikas politikas koordinēšanu 2013. gadā. Es strādāju vaigi sviedros, lai šo vēsti nodotu tālāk un lai panāktu arī plašu vienotību, bet nu tagad tomēr secinu, ka politiskām grupām ir ļoti dažādas prioritātes un tā šķiet ir pārmākušas panākt, e, vēlmi panākt vienotu balsu no parlamenta puses. Piedzīvojam vienu no grūtākajām, sarežģītākajām krīzēm Eiropas Savienības vēsturē un pilsoņi gaida no mums daudz vairāk. Viņi gaida nevis šo savstarpējo cīkstēšanos politika jomās, bet gan vienotību. Mums vajadzētu daudz lielāku elastību pievienot taupības pasākumiem tā, lai varētu nodrošināt izaugsmu Eirozonā un vismaz būtu 0,7% šis rādītājs. Un ja mēs šādā veidā ekonomikas parametrus nekalibrēsim, tad tādā gadījumā nonāksim pie tālākas lejupslīdes spirāles. Es nevaru pieņemt šī nobalsoto uh, gala rezultātu, un tāpēc jums gribēju teikt, ka protokolā to arī atzīmējiet, ka es uh, par, balsoju pret šo ziņojumu, jo tas grozītā versijā vairs nav tāds, zem kura varu parakstīties. Mēs nevēlamies atbalstīt uh, joprojām turpinātu taupības politiku, un es atsakos no šī ziņojuma kā tā referente. Es domāju, ka šāda ziņa bija jānodod komisijai un padomēji un gribēju panākt balsu vairākumu tam, bet tas, diemžēl, nebija iespējams, un es domāju, ka mēs esam pievīluši pilsoņus šodien. Paldies! Ziņojums tika pieņemts. Un tagad varam turpināt balsot. Lope Fontāņie kundze. Sākam pirmais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mēs tagad balsojam. Tad noraidīts. Otrais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Desmitais punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. punkts divās daļās. Pirmā daļa par ar roku. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums par 26. punktu par pret atturas noraidīts. 29. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. punkts, 4. grozījums ar roku par pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 42. punkts divās daļās. Pirmā daļa ar roku, sākam balsot, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa - personā balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 42. punkts 5. grozījums ar roku par pret atturas noraidīts. 42. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Abās gadījumos ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otra daļa tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 70. punkts, 6. grozījums par pret atturas noraidīts. 76. punkts, sākotnējais teksts, eh, personāla balsojums, kas ir par, saka priekšsēdētājs. Nē, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 78. punkts, uh, oriģināla teksts divās daļās. Nē, man saka, ka vēl nepieciešams uh, par septīto grozījumu, bet septītais grozījums sakrīt ar attiecīgo 76. punktu. Tas ir septītais grozījums, kas ir par. Septītais grozījums par. Kas ir pret. Kas atturas norēdīts. Tagad ir 78. punkts. Divās daļās. Pirmā daļa, kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. A. E, apsvērumu punkts pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. H. Apsvērums. Nomināli, personāla balsojums divās daļās sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums tagad. Personāla balsojums. Nav divu daļu vairs. Kopumā tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ir pielikums rekomendācija 5.2. divās daļās. Pirmā daļa ar roku par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Noraidīts. Tagad teksts kopumā ar grozījumiem personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sirsnīgi sveicu referentu. Un tagad nākamais ziņojums, Švāba kunga ziņojums. Excuse me, point of. Jūs vēlējāties atsauties uz reglamentu, labi? Kolēģi, lūdzu, jums vārds. Jā. Gribēju tikai pavisam īsi norādīt kolēģiem, kas sēž šeit uz labo pusi no manis, ka viņi nu pat nobalsoja pilnīgā pretrunā ar to, eh, kāds bija iepriekšējais ziņojums, ko pieņēmām savukārt. Nu, nolieciet abus šos ziņojumus blakus un tad varbūt izlemiet, kā tad īsti gribat rīkoties. Nedomāju, ka tas bija atsaucis punkts uz reglamenta punktu, saka priekšādātājs. Turpinam balsošanu, runājam par otro grozījumu, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk trešais grozījums ar roku par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk piektais ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais ar roku. Par. Pret. Aturs. Noraidīts. Septītais par. Pret. Aturs. Noraidīts. Pirmais grozījums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums arī ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī dzen noraidīts. Tālāk nonākam pie AN apsvērumu divās daļās. Pirmā daļa par. Pret atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. AQ apsvērums, Pir, divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. AT apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs. Tas jāpārbauda elektroniski, jo šķiet, ka jūs necēlāt tik čakli vairs rokas. Sākam balsot par AT apsvērumu pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar pavisam nelielu balsu vairākumu. Otrā daļa par pret atturs. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. AV apsvērums divās daļās. Pirmā daļa par pret pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Tālāk A, Y apsvērums tāpat divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. AZ apsvērums tālāk par pret atturs pieņems. Nonākam līdz ar to pie BK apsvērumu, devītais grozījums par pret atturs noraidīts, desmitais grozījums par pret atturs noraidīts. Nonākam līdz ar to pie eh, teksta grozītā versijā balsosim. Eh, mums ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Sākam balsot elektroniskai personāla balsojumu lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam, apsveicam referentu. Līdz ar to nonākam pie komisijas eh, priekšlikumu. Komisāri vēlas izteikties tālāk. Lūdzu. On, um, 4. februārī Ekon komiteja pieņēma rezolūciju, kas noraidīja divus deleģētos faktus, kurus bija ieņēmusi komisija attiecībā uz tehniskiem standartiem, kas papildina regulu 6408 2012 attiecībā uz eh, tirzniecības depozitāriem. Uzmanīgi izvērtējot šādu noraidījumu apsvērums, komisija kompromisa eh, kontekstā eh, izlēma, mm, ka turpmāk pieņemot lēmums par ārpus biržas atvasinājumiem, paredzējis īpašu periodu. Komisija pilnīgi atbalsta parlamentu, ka tas uh, paliek pie juridiskās noteiktības principa. Tāpēc komisija vēlas nāk klajā ar šādu paziņojumu. Komisija pieņēma lēmumu, ka regulatā, regulatīvie tehniskie standarti ir jāpamatojas, uh, jāpamato uz esmas pieņemtajiem standartiem. Visiem finanšu riskiem attiecīgi ir jātiek izvērtētiem un mīkstinātiem, lai mēs aizsargātu savu ekonomiku. Komisija saprot parlamenta bažas. Komisija ir gatava nodrošināt, ka pieņemot lēmums par obligāto klīringu īpašajām ārpus biržas uh, produktu atvasinājumu kategorijām, lēmums tik pieņems attiecīgā periodā perioda. Šāds periods e, būs atbilstošs tādam periodam, kas paredzēts banku garantijām. Tas ļaus nefinanciāliem uzņēmumiem e, pietiekošu laiku, lai tie pielāgoties. pielāgoties. Te pašā laikā tiek īstenot regulātori pieeja, ņemot vēro EMEA pieteiku, e, priekšlikums Komisija ir gatava ievērot standartus, kas ir minēti 11. panta 1a punktā. Tehnisko standartu izstrāde ir eh, Teranova visām institūcijām. Konstitu, eh, komisija ir gatava šo standartus izstrādāt un uzlabot laika gaitā. Tā ir gatava. Uh, atklātā dialogā un caurskatāmības gaisotnē sadarboties ar parlamentu, lai izstrādātu tehniskos standartus, nodrošinot, ka parlamentam ir pietiekoši daudz laika iestāžu nolīgumu ietvaros, lai šo standartus izvērtētu. Saistībā ar procedūrām attiecībās deleģēto aktu sagatavošanu un labo prakses izstrādi šai ziņā komisija ir gatava sadarboties eh, sanāksmēs, eh, nodrošināt eh, viedokļu apmaiņā ar ekonomikas komiteju, ņemot vērā esošos iestāžu nolīgumus, tai brīdī, kad tiesība akti tiks, tiek nosūtīti parlamentam. Paldies, priekšsēdētāji! Lielas paldies par šo paskaidrojumu no komisijas puses. Es tagad varu dot Šāronai Bolzai vārdu. Viņa pārstāv ekonu komiteju, viņa ir tās priekšsēdētāja. Lūdzu. Kolēģi, mums ir bijušas grūtības ar tehniskajiem standartiem EMEA, gan attiecībā uz procedurālo sadarbību, gan arī uz laika grafiku. Pateicos komisāri, komisārai par iesaistīšanos šajā darbā un par to, ka viņa nāk uz klājā ar paziņojumu un ir gatava risināt tehniskas dabas jautājumus, kurus esam identificējuši un pateicos arī par apliecinājumu, ka nākotnē būs labāka procedurāla sadarbība. Vēl var sacīt, ka attiecībā uz dažiem jautājumiem saistībā ar grafiku jau šodien esmu spērusi soļus, lai iestrādātu uh, vairākas uh, aizsardzības klauzulas pirmā līmeņa tekstos tā vēl ir kā te neiezīmēta teritorija, jeb Tera Noveka kom komisārs sacīja. Esmu gandarīta par eh, šo apstiprinājumu, ka komisija atbildēs uz mūsu jautājumiem rakstveidā un ka tehniskie standarti līdz ar to tiks laboti attiecīgajā laikā. Pamatoties uz to, ekonomikas komitejas vārdā un arī EMEA ziņotā referenta Vernela Langena vārdā šo rezolūciju atsaucu. Paldies! Jāatslikmi. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to arī par šo rezolūcijas priekšlikumu nebalsosim. Līdz ar to nonākam pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir, tie ir realizācija priekšlikumi par ANO cilvēktiesību padoms 22. sesiju. Pirmais grozījums par pret atturas jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 62. punkts divās daļās, un šeit referente vēlas, vēlas izteikt mutisku grozījumu. Lūdzu, Andrakienas kundze. Prezident kolīgs. Priekšstādātājs kolēģi, mēs pieprasām par 68. pantu dalīto balsojumu. Par 62. pantu. Gribu aicināt uh, mutiski, uh, muti, mutisko uh, uh, grozījumu pirmajā pantā uh, ar Eiropas Savienību un otrajā pantā where possible sagaida, ka Eiropas Savienības cilvēku tiesību attīstība uh, valstu stratēģija jomā būs koordināta ar Eiropas eh, Savienības darbību eh, ANO fórumos. Uzsver, ka rekomendācijas eh, Eiro, Eiropas Savienības valsts stratēģijām cilvēktiesību jomā ir jā, jādara zināms Eiropas parlamentam. <clears throat> atbalstot eh, cīnītājs eh, aktīvis trešās valstīs. Dalītais balsojums nav, nav nepieciešams, ja teksts tiek pieņems tā, kā es to nolasīju. Paldies. Lielas paldies. Vai ir kāds iebildums pret šādu izteiktu mutisku grozījumu no referents puses? Ja iebildumu nav, tad tādā gadījumā balsosim par visu grozījumu vienā kopējā balsojumā šādā grozītā versijā. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Līdz ar to balsosim tālāk par visu tekstu kopumā par? Pret? Atturs? Pieņemts. Apsveicam Andrkēnas kundzi. Līdz ar to nonākam pie rezolūcijas par apmācību tieslietu jomā, tiesu koordinātori. Šeit nekāda grozījuma iesniegti nav, līdz ar to, kas ir par šo rezolūcijas priekšlikumu? Pret? Atturas? Pieņemts. Nonākam līdz ar to pie Mauro ziņojuma. Šeit ir iesniegts viens grozījums. Kas par to? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad balsosim tālāk par visu tekstu, par pret, atturas, pieņemts. Apsveicam referentu. Bitte, Godātie kolēģi, esam beiguši balsošanu līdz ar to, un es gribētu tāpēc lūgt kolēģus ārkārtīgi klusām atstāt zāli, ja viņi nevēlas savu balsi paskaidrot. Un darat, darat to strauji un klusītēm, tā lai mēs varam turpināt balsu, balsu skaidrojumus.